tirniecības, ziņojums tirniecībā ar izstrādājumiem no roņiem. Un uh, referents Kristiāns Silvija Buzoji. Dāmas un kungi, lūdzu klusējot pametiet zāli tie, kas negatavojas uh, piedalīties šajās uh, debatēs, lai kolēģi arī kāds varētu dzirdēt. Thank you very much, uh, Mr. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Ļaujiet man vispirms pateikties kolēģiem un ēnu referentiem par darbu pie šī dokumenta. Paldies arī Eiropas komisijai un padomē par sadarbību. Bez e, lieliska kopdarba mēs nebūtu panākuši vienošanos jūnijā Latvijas prezidentūras laikā, saskaņojot pamatregulu ar e, Pasaules tirzniecības organizācijas lēmumu. 2009. pamata regulā Eiropas Savienība vēlējās aizliegt tirdzniecību ar uh, roņu produktiem uh, ar diviem izņēmumiem produktus no uh, medītiem roņiem, ko iegūst pamatiedzīvotāji, dodamies medībās kā arī nelielā apjomā bez nolūka gūt peļņu, tā saucamais MRM izņems. Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka izstrādājumi, kas iegūti no komerciālas nolūkos novadītiem roņiem, vairs nav pieejami ES tirgū. Roņu regulu un tās īstenošanas aktu mm, apstrīdēja Kanādu un Norvēģiju PTO ekspertu grupas uh, un PTO apelācijas institūcijas galīgajos nolēmumos PTE šķirs, izšķiršanas padomu pieņēma uh, eh, 2014. gada 18. jūnijā. Kanāda un Eiropas Savienība vienojās uh, par uh, noteiktu pārējais laiku, lai īstenotu normas, kas ir iekļautas šajā lēmā 16 mēnešu laikā, termiņš iztek 2015. gada 18. oktobrī un komisija pieņēma priekšlikumu grozīt spēkā esošo regulu tikai 2015. gada 6. februārī, saskaņojot eh, pašreizējos tiesību aktus ar eh, PTO nolēmumu. Saglabājot inuītu, eh, inuītiem paredzēto izņēmumu. Jāsaka, ne visi parlamenta deputāti un arī dalībvalstis nepiekrīt MRM izņēmumu svītrošanai bet svarīgi ir, lai galīgais lēmums būtu saskaņā ar PTO normām. Konsolidētais teksts ietvēra virkni kritēriju, saskaņā ar kuriem atļauts laist tirgū tādus izstrādājumus no roņiem, kas iegūti medībās, kurās ievēroti noteikti nosacījumi respektīvi medības, ja medības palīdz kopienai nodrošināt iztiku. Un komisija ņēmums vērā īpaši inuītu un iezemiešu uh, kopienu interešu saglabāšanu. Roņu medības ir uh, neatņemama šo tautu uh, kultūras sastāvdaļa, kas nodrošina viņa iztiku, sniedz uh, pārtiku un sniedz viņu nelielajām eh, kopienām saglabāt tradicionālo eksistenci un eh, bārtērt izniecības kultūru un tradīcijas. Tāpēc es piedāvāju jaunu eh, pantu 5a par to, ka izstrādājumi no roņiem ko tradicionāli piekopinīja citas iezemiešu kopienas, ir saražoti likumīgi Un visbeidzot, par septīto pantu par uh, ziņošanu. Komisijai ir jāiesniedz ziņojums uh, līdz uh, 2017. gadam par attiecīgo normu uh, ietekmi uz inuītu kopienu. Un, protams, es ar nepacietību gaidu, ka varēšu uzklausīt padomi uh, komisiju un savus kolēģus. Komisija Novella, you have the... Komisija, e, jums lūdzu vārds. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, vispirms es vēlētos pateikties e, referentām Bušoja kungam un kolēģiem par apņēmību un arī e, ātrumu, ar kādu viņi izstrādājuši pie komisijas regulas grozījuma projekta. Eh, grozījumi kļuva nepieciešami pēc PTO eh, nolēmuma eh, kas attiecās uz Eiropas Savienības aizliegumu uh, tirdzniecībai ar um, roņu produktiem. Un uh, viņi uzsvēra, ka jūras resursu pārvaldība uz pārvaldību, kā arī uz inuitiem citām iezmiešu kopienām, tas var atstāt uh, nevēlamas eh, sekas. Eh, sarunas ar institūcijām noved pie laba rezultāta. Tas eh, ir ļāvis Eiropas Savienībai pildīt savas starptautiskās saistības saskaņā ar PTO noteikumiem, ņemot vērā ļoti ierobežotos termiņus, kas tika um, piešķirti īstenošanai. Un, kā jau tika minēts, šis termiņš izbeidzas šī gada 18 Uh, oktobrī. Eiropas Savienība ir viena no uh, tām, kas ļoti stingri ievēro PTO normas un uh, izmanto šķīdu izšķiršanas mehānismu. Mēs esam darījuši visu, lai mūsu roņu uh, izmantošanas režīmu saskaņotu ar PTO normām, un mēs esam apmierināti par to, ka ir panākts līdzsvarots kompromiss šajā jautājumā. Visā procesa laikā komisija ir sadarbojusies ar visiem, visām iesaistītajām pusēm, īpaši ar tām dalību valstīm, kuras tieši skar šis priekšlikums. Mēs esam pārliecināti, ka šis dialogs ir bijis ļoti konstruktīvs un ka tā rezultāti ir uh, iemiesojušies procesa rezultātos. Uh, un galu galā ir atcelts aizliegu, aizliegums, ir saglabāts, nosakot tikai izdevum, izņēmumu iezemiešu kopienām. Un atsaucot tā saucamo MRM izņēmumu. Un lai rastu uh, līdzsvaru starp uh, mūsu uh, pienākumiem starptautiskajā tirdzniecībā un atbalst, atbildot arī uz dalību valstu un iezmiešu kopienu bažām. Eiropas parlamenta ierosinājumi tika ņemti vērā, sastādot kompromisu tekstu, piemēram, normas, kas prasa e, komisijai regulāri izvērtēt regulas darbību, e, kā arī informēt sabiedrību e, par aizliegumu un noteiktiem izņēmiem. Komisija skaidri norādījusi, ka mēs apsveicam rezultātu pēc būtības. Uh, Eh, nu, par dažiem procedurāliem jautājumiem, par izmaiņām, kas ir eh, izdarīts komisijas priekšlikumā sarunu gaitā, eh, liek mums nākt lejā ar diviem paziņojumiem, kas ir saistīti ar horizontāliem institucionāliem jautājumiem, kurus mēs esam nodevuši Eiropas parlamenta dienestiem, lai varētu tos iekļaut protokolā. Vispirms par nav opinion klauzulu īstenošanas aktos un komitoloģijas procedūras izmantošanas, lai nodrošinātu tehniskās vadības norādes. Paldies! Seuraavana edustaja Bensen, Inta. Paldies. Nākamais runātājs ir Bensen kungs. Forordningen fra 2009 gjorde ulovligt. Šī te 2009. gada regula aizliedz tirgot roņu izstrādājums Eiropas Savienībā. Šeit eh, galvenais fokus ir aizsargāt inuītu un citas iezīmēšu kopienas. Eh, šīs regulas mērķis bija aizsargāt inuītu intereses, un šeit nedrīkstētu būt tāds eh, negatīvs ietekmi uz šo kopienu. Uh, Komisija nav veikusi ietekmes izvērtējumu. 2009. gada likumdošanas akts bija ļoti nelabvēlīgs inuitiem e, pats par sevi. Un nu, inuitu darbība šai ziņā ir pilnībā bremzēta. E, Viņiem ir 145 roņādas šobrīd. Uh, netirgotas, un šeit ir tradicionālā tirdzniecība, kas tiek apturēta, šeit ir tradicionāli klienti arī, un es gribētu pateikties Busai kungam par šo darbu. Diemžēl mēs neesam pateicīgi komisijai neesam apmierināti ar šo situāciju un lai gribētu, lai komisija pārdomā šo situāciju vēlreiz, ne tā kā iepriekšējā reizē. Paldies. Tālāk nākamais runātājs Vojcehovska kungs. rolnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie opowiadam Lauksaimniecības komiteja ir pozitīvi atbalstījusi šo dokumentu mēs eh, noteikti gribam ierobežot tirsniecību ar izstrādājumiem no roņiem. Šīs medības ir ļoti nežēlīgas. Atcerēsimies, ko ir teicis Mahatma Gandhis, eh, ka mēs vērtējam civilizācijas attīstības līmeni pēc dzīvnieku labturības līmeņa. Šeit ir nežēlīgas mēdības, eh, kas ietekmē ne tikai nežēlīgi dzīvniekus, bet arī mūsu cilvēcisko stāvoklī, tāpēc mēs atbalstam šo liegumu, bet eh, no otras puses mums ir jāsaprot arī ļoti specifiskā situācija, ir inuītu cits iezīmiešu kopienas ar savām tradīcijām, un šeit noteikti nepieciešami izņēmumi. Un mēs atbalstam šādu regulējumu. Ja, Andreas Svab, olkaa hyvä. Švāba kungs, lūdzu. Pozicnie. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es arī vēlējos uh, uzteikt Bazoju kungu par viņu veikumu. Uh, Viņš ir sagatavojis priekšlikumu par PTO lēmuma īstenošanu, un es domāju, ka nevajadzētu vispār šaubīties par to, ka Eiropas iekšējā tirgus likumdošanai ir jābūt saskaņotai ar PTO normatīviem. Tādēļ esmu ļoti pateicīgs, ka IMCO komitejā mums izdevās šo darbu paveikt patiešām godam. Bet, mums ir jāsaprot, kā mēs dabas aizsardzību un dzīvnieku aizsardzību varēsim salīdzsvarot, piemēram, ar ekonomiskām prasībām un ekonomiskiem ierobežojumiem. Un šis uh, Izņēmums pagaidām ņem vērā šo trauslo līdzsvaru, bet mums noteikti vajadzētu parūpēties par to, lai legālās medīšanas iespējas notiktu saskaņā ar PTO normām un eh, joprojām paliktu spēkā, lai likumdošanai patiešām pienāktos eh, tās eh, sākotnējā vērtība. Protams, jāsaprot, kā šī likumdošana darbosies dzīvē, bet es domāju, ka Eiropas parlaments savu darbu ir veicis veiksmīgi. Paldies! Tokšajā, Paldies, Alde Mausas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šo nedēļu mēs balsosim par šo priekšlikumu grozīt liegumregulu izstrādājumu laišanai tirgu. Tas eh, skar PTO ieteikumu attiecībā uz šo regulu. Mēs eh, uzskatām, ka šis ir pareizs regulējums. Šeit ir e, labs līdzsvars starp e, trim e, svarīgiem aspektiem. Pirmkārt, mēs rīkosimies atbilstīgi PTO nolēmumiem, mēs ievērosim Eiropas Savienības starptautiskās saistības, tad mēs arī rīkosimies saskaņā ar liegumu izstrādājumiem noroņiem, un vēl mēs arī atbalstīsim inuītus un ieziemešu kopienas. Cilvēkiem būs iespēja turpināt uh, nodrošināt eh, īsti tik ilgspējīgā veidā. Mēs esam ļoti gandarīti ar šo rezultātu. Mēs esam gatavi informēt eh, attiecīgi mūsu sabiedrību un iestādes. Mēs varam teikt, ka šī inuīta produkti eh, tiek tirgoti likumīgi Eiropas Savienības tirgu, un tas ir ļoti svarīgi šīm kopienām. Mums ir jāīsteno. No arī likumdošanas nolēmumi un svarīgi rīkoties atbilstīgi. Paldies mūsu referentam par lielisko darbu, ļoti konstruktīvo sadarbību. Tagad mums ir ļoti labs rezultāts. Paldies! Paldies! Tālāk Dalton kungs. Paldies priekšsēdētāji! EKR grupa e, saskaņā ar PTO nolēmumiem ir pats svarīgākais, un tāpēc mēs atbalstam arī MRM izņēmumu svītrošanu, un vēl mums ļoti svarīgi arī precizēt šo formulējumu par izņēmumu inuītiem lai viņi ne tikai varētu ēst šos roņus, bet arī, lai viņi varētu iegūt kaut, kaut kādu pamatu savai iztikai. Un tas ir ļoti svarīgi, noiet kopienai, jo īpaši Grenlandē, jo citu ienākumu avotu tur nav. Mēs atbalstījām arī sākotnējo liegumu, arī atbalstījām sākotnējā eh, likumā minēto ilgspējīgās attīstības principu. Un eh, saskaņā labāk regulējumu ideju ir eh, svarīgi, lai komisija uh, Eh, tagad izpētītu šo izmaiņu rezultātu, vēl, jo īpaši kāds būs izmaiņas tagad iepriekšējai likumdošanai, lai mēs varētu tālāk eh, izstrādāt vēl labākus likumdošanas aktus. Tad DKR e atbalsta komisija, atbalsta šo vienošanos, ļoti labs solis eh, nākotnē tas ir. Paldies! Tālāk Kalas kundze. Paldies! Šis eh, likumdošanas eh, ziņojums nozīmē, eh, ka mēs saskaņojam mūsu darbību ar PTO nolēmumu. Bet šeit ir ļoti delikāts jautājums. Mēs šeit runājam par kultūra tradīcijām, kas raksturo atsevišķas kopienas, jūras resursu izņēmums, kas tika piedāvāts nenozīmē, ka tiktu atcelt šis liegums un izstrādēm ar roņiem tikt tirgot, bet realitāte ir tāda, ka um, Baltijas valstīs un uh, Ziemeļvalstīs joprojām tiek izdotas uh, licences, kas ļauj uh, medīt roņus. Piemēram, Igaunijā ir īpaši licences roņu medībām, un roņu skaits nepalielinās un tas, ka viņi nev nevar izmantot šos roņu izstrādājumus nekādā veidā, neuzlabo izpratni par šo situāciju. Gribēju pasvītrot, ka šeit nav runa par dzīvnieku labklājību, bet gan par ilgspējīgu resursu izmantošanu. Es ļoti e, ceru, ka komisija izanalizēs esošās prakses e, un paskatīsies e, kā, lai mēs rīkojamies, ievērojot šo likumdošanu liegumu Un tāpat laikā šeit ir kaut kādas tradīcijas, kur, kur rezultātā tomēr ir iespēja nelegāli radīt palēko ekonomiku, vajadzētu izpētīt šo situāciju. Paldies tālāk Hazekampa kundze. Paldies priekšsēdētāji, tas ir vēsturisks brīdis. Piemēram, tagad atkal tiek domāts par dzīvnieku mm, vajadzībām, bet pietiekam netiek domāts par dzīvnieku labturību, jo uh, dzīvnieku partija Nīderlandē uh, nevēlas, lai roņus varētu tirgot un uh, šaut. Un Eh, ja mēs gribam kaut ko aizliegt, tirgot, tad īstenībā eh, to vajadzētu aizliegt, eh, tirgot roņu izstrādājums, jo katru gadu simtiem tūkstoši roņi tiek nogalināti, bieži vien tie ir ļoti e, mazi dzīvnieki, knapi trīs mēnešus veci, nu burtiski roņu mazulīši. Un kāpēc tikai, lai e, nopelnītu naudu par šo dzīvnieku kažokādām? Mēs domājam, ka Mēs nevaram nekādā veidā pieņemt to, ka šie zvēri tiek noslapkavoti, un 2009. E, gadā tādēļ e, Eiropa vēlējās e, ierobežot importu un roņāt tirzniecību. Bet jāsaka, inuīti joprojām drīkst medīt roņus, bet jā, ja mēs vēlamies saglabāt tradicionālo kultūru, tad nevajadzētu inuītus mudināt šos produktus tirgot, pārvērst naudā un uh, medīt uh, roņu mazuļus un bieži vien uh, tos uh, izvēlēties pāri lielajiem dzīvniekiem. Es domāju, ka tas Eiropas Savienībā vispār ir jābeidz. Paldies! Seuraavana edustaja Soltes Igor. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms es vēlētos uh, apsveikt referentu un pateikties arī kolēģiem un kolēģiem, kas ļoti efektīvi uh, strādāja pie kompromisiem. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un uh, regula, protams, mūsu grupai ir īpaši svarīgi jo mūsu mērķis jau no paša sākuma bija dzīvnieku aizsardzība, un par to mēs arī ļoti aktīvi esam iestājušies. Un zaļie ir eh, ilgu laiku cīnījušies eh, par to, eh, taču radās problēmas pēc PTO nolēmumu, un tad politiskās grupas centās iekļaut dažādus izņēmumus aizliegumam un nonākt pie kaut kādiem uzlabojumiem, bet mēs neesam spējuši sasniegt eh, savu galamērķi, lai panāktu pilnīgu aizliegumu. Nu, šie mēģinājumi uzlabot eh, nebija īpaši veiksmīgi, un eh, IMCO komitejā faktiski nekļuva labāki un gal, galā sarunās ar padomi šie izņēmumi tika nos, nostiprināti. Un kas attiec uz MRM izņēmumiem, tad es esmu vienmēr aizstāvējis to svītrošanu. Un šeit arī komisijai bija jāspēlē noteikta loma jāsniedz skaidrs novērtējums, jo mums ir jāredz, kāda īsti eh, šiem tiesību aktam būs ietekme. Un pēc tam jāpieņem attiecīgi lēmumi. Šalts kungs, jums ir zilā kartīte. Vai jūs to pieņemsiet? Paldies runātājai no mikrofona. Somijā. Uh tässä on puhuttu muutama viimeinen puheenvuoro ja äsken myös eläinten suojelusta ja sitten kuitenkin. Cilvēks runāja, deputāts runāja tikko izteicās par dzīvnieku aizsardzību. Uh, mēs runājam arī šeit par um, tradīcijām, šajā gadījumā uh, tas skar inuītus, bet Baltijas jūrā ir arī mazas salas, uh, kur arī ir šī tradīcija tūkstošiem gadu vēc Eh, tiek izmantots roņu ādas. Ja jūs uzskatāt to par dzīvnieku aizsardzību, tad šeit nav liegums turpināt rīkot šīs medības. Nekas netraucē izmantot šīs ādas. Šeit ir jautājums par komerc tirtniecību. Tātad nedrīkstāt izmantot komerc nolūkiem šīs ādas, kas tiek iegūtas roņu medībās. Un ja dzīvnieks tiek nošaut, tad varētu būt arī risks, ka tiek zaudēts tradīcijas. Eh, es domāju, ka ņemot vērā šo regulu, varētu panākt eh, pēc iespējas labāku kompromisu, tiek eh, ņemtas vērā arī tradīcijas, tradicionālās inuītu medības uz roņiem un arī citas grupas tiek ņemtas vērā, piemēram, tie cilvēki, kam tas nozīmē reālu izdzīvošanu piemēram, arī medot vaļus. Un inuīti drīkst medīt roņus. Protams, šeit varētu arī vēl ieviest izņēmumus, tas varētu uzlabot situāciju, bet ja nu, roņi tiks medīt pārāk daudz, tas būs, protams, kaitīgi. Paldies, Pārkerkungs, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu izmaiņas likumdošanas izmaiņas. Mēs uzskatām, ka tas tiek eh, pam pamatots ar PTO nolēmumiem, ir mērķis arī aizsargāt dzīvniekus. Tomēr es esmu ļoti noraizējusies, kāda ietekme tas atstās uz inuītiem, jo šī tirsniecība ietekmē viņus. Uh, Un šeit nav ietekmes izvērtējumu, šeit eh, nav veikts šis izvērtējums pirms balsošanas. 2009. gadā, tad, kad pirmo reizi tika noteikts šis izņēmums inuītu kopienai, eh, parlaments prioritāte bija, bija tāda, ka inuīti netiek negatīvi ietekmēti, kas simtiem gadu ir mm, paļāvušies uz šīm medībām, iztiks nodrošināšanai ar ekonomiskā labklājību balstās tieši uz šīm medībām, bet jāsaka, šis rezultāts nebija gala rezultāts, un nesenā statistika rāda, ka Grenlande ir aizliegumam ir bijis ļoti liels negatīvs efekts uz šīm kopienām. Un, lai, apturētu šo tendenci, mums ir jādara viss, lai inuitu dzīves veids tiktu aizsargāts. Inuiti tikai aizsargāti tik pat lielā mērā kā roņi, un tāpēc ir svarīgi neziedot vienas grupas labklājību par labu otrai. Paldies! Kiitoksia ja seuraavana. Paldies. Paldies, Frans Obermairs, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ilgspējīga dabas resursu apsaimniekošana, protams, ir viena no mūsu vadlīnijām, bet eh, šīs aizliegums tirgoties ar roņādām un citiem roņu izstrādājumiem neņem vērā šīs vadlīnijas. Nu, kas notiek eh, Grenlandē? 12 miljonu roņu un vietējie iedzīvotāji katru gadu nomedīja apmēram 150 tūkstošus. Un eh, jāsaka, ka pat nomedot pusmiljonu joprojām tā tās būtu ilgstošas, ilgspējīgas medības, un viņi arī tirgojas ar produktiem, kas iegūti medību rezultātā. Jāsaka, ka uh, roņu gaļa ir arī ļoti bagāta ar olbaltumvielām, un uh, vienkārši šīs medības cilvēkiem nozīmē izdzīvošanu, un nevar atrast citus produktus tur tik vienkārši ar tikpat augstu uzturvērtību. Uh, Es uzskatu, dāmas un kungi, ka eh, tā noteikti ir atbildīga apiešanās ar dabas resursiem, bet mēs te mēģinām visu kaut ko aizliegt. Mums, protams, ir jāparūpējas lai nenotiktu tāda, tādas vienkāršas konvencionālas medības citos reģionos, eh, kas notiek, piemēram, Baltijas reģionā, Baltijas jūras reģionā. Tur arī ir varbūt jāierebežo roņu medības. Un Jorgs Burkhvalders no Greenpeace teica, ka Eiropas Savienības eh, patērētājiem ir eh, jānošķir, jāmāk redzēt šī atšķirība starp tradicionālām medībām, kas nodrošina pamatiedzīvotāju eksistenci un komerciālām. Komer komerciālām medībām, kas notiek tikai priekam. Paldies, Pauspišila kungs tagad. Priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā vēlējos uzteikt referenta kungu par viņu veikumu. Šis ir labs kompromiss un man šķiet, ka roņu produktu uh, tirzniecības ierobežošana samazinās dzīvnieku ciešanas, bet joprojām ir viens izņēmums Grenlandē. Nu, ja runājam tā filozofiski, ja, kād, ja visiem līkumiem būs viens vienīgs izņēmums, tas jebkurā gadījumā var novest pie atšķirīgas interpretācijas. Esmu nedaudz noraizējies par šo inuītu izņēmumu. Tas ir ļoti sarežģīts, piņķerīgs izņēmums, to var interpretēt ļoti dažādi, tur var arī atvasināt no tā daudz dažādu sīku normatīvu. Un patiešām būs grūti izsakot, vai šis izņēmums tiks izmantots uh, saskaņā ar visām normām. Tātad vajadzētu būt izņēmumam uz nekomerciāliem nolūkiem un medībām jābūt humānām. Tas patiešām ir svarīgi, un komisijai ir jānovēro, vai viss notiek saskaņā ar likuma burtu un garu, un mums ir jāgarantē e, šis līdzsvars starp dzīvnieku interesēm un inuītu vajadzībām. Es ceru, ka komisija neuzskatīs, ka darbs jau ir um, pabeigts tikai tad, kad tas viss būs stājies spēkā un īstenots. Pospišiela kungs, vai jūs atbildēsiet uz uh, zilās kartītes jautājumu Obermaier kungam? Vai esat gatavs atbildēt? Obermaier kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es saprotu, kolēģis ir noraizējies, ka izņēmuma noviestu pie tā, ka interpretācija gal galā panāks pilnīgi pretējo, bet viņš neņēma vērā vairākus aspektus. Pirmām kārtām šīs iespējas uh, tradicionālā veidā iegūt pārtiku indigēnajiem, tātad pamatiedzīvotājiem. Uh, viņi e, ēd patiešām ikdienā roņu gaļu, un otrām kārtām, vai patiešām būtu prātīgi un ilgtspējīgi e, darīt tā, ka šīs roņu ādas vienkārši tiktu dedzinātas, nevis tirgotas, kas varbūt varētu kultūrai un vietējiem iedzīvotājiem sniegt vairāk e, labumu. Paldies, atbilde. Paldies, kolēģi, jums par uzdoto jautājumu. Nu, nav jau tā, ka mēs te tagad esam noskaņot viens pret otru. Es pats esmu jurists pēc izglītības, un es gribu teikt, ka šis izņēmums ir formulēts nu, ļoti sarežģīti un ne, gandrīz nesalasāmi komisijai patiešām vajadzētu sākt pārbaudīt, vai viss tiek pilnībā ievērots. Kā politiķis es varu teikt, ka jā, inuītiem ir jāatstāj iespēja medīt roņus, tā ir viņu tradicionālā iztika, bet komisijai būs patiešām jāvelta daudz laika un enerģijas, lai uh, varētu novērot, vai viss pilnībā tiek ievērots. Paldies! Paldies, tagad Evelina Gerbhārda lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, eh, nu, 2009. gadā mēs ieviesām eh, šo mm, aizliegumu tirgoties ar um, izstrādājumiem no roņiem. Tas bija cēls un krietnes darbs, bet ļoti atbilstīgi mēs arī ieviesām likumdošanā izņēmumu attiecībā uz inuītiem, jo tas ir viņu īstikas pamats. Bez medībām, bez izstrādājumiem, kas ir iegūti medību ceļā, viņi nevarētu izdzīvot. Un tieši tādēļ mēs nevaram vienkārši pateikt, šis izņēmums nekam neder un tas ir pārāk sarežģīts, pārāk grūti to visu izkontrolēt un tā tālāk. Mums ir jāciena šī cilvēku dzīvesveids, viņiem ir jābūt iespēja izdzīvot un otrs izņēmums bija sarežģītāks, jo jūras resursu saudzēšanu. Nu, kā to interpretēt? Ko mēs tur visu varam ielikt šajā izņēmumā? Tieši tādēļ ir labi, ka mēs to esam izņēmuši no likumdošanas. Tādā veidā mēs esam veikuši labu darbu un, manuprāt, rīt mēs varam ar tīru sirdsapziņu balsot par šo kompromisu, jo tas ir patiešām pārdomāts, ir ņemts vērā svarīgākās lietas un uh, ir arī atstāta iespēja nākotnē to vēlreiz pārskatīt, kā šī likumdošana reāli ir pierādījusi savi dzīvē, jo mēs negribam atņemt inuitiem viņu iztiks pamatu. Paldies tagad Federle kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks jūs redzēt tagad jūsu krēslā. Tagad par priekšlikumu. Ja runājam par PTO lēmumu, šeit pirmo reizi tiek pieminēta dzīvnieku aizsardzība. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgi, domājot arī par to, kādas diskusijas par šo tēmatu varētu raisīties nākotnē. Protams, ka ir uh, jāaizstāv inuīti un uh, jādod viņiem iespēju turpināt tūkstošiem gadu laikā iesakņojušās tradīcijas. Uh, bet eh, mums eh, vajadzētu nošķirt medības no medībām. Uh, Zviedrijā arī ir atļauta roņu tirzniecība, bet tā ir ierobežota. Un, ja, piemēram, roņi tiek mēdīti, lai aizsargātu zivju resursus un mazu zivsaimniecības uzņēmumu intereses, tad šie roņi bija jādedzina, roņa līķi bija jādedzina vai jāmet ārā jūrā. Mums jādomā arī šeit par citām iespējām. Paldies! Paldies! Tagad Fjēlner kungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Vajadzētu, tagad ir spriest, ka vajadzētu aizliegt uh, no roņiem iegūto izstrādājumu tirdzniecību. Es domāju, ir visai muļķīgi rīkoties tik radikāli, jo, protams, ka roņu tirdzniecība turpināsies un varbūt pat lielākos apmēros, uh, ja tiks ieviesti šie izņēmumi. Uh, Protams, mums ir kaut kas jādara lietas labā, un tā tad, nu, kas tad notiks, roņi tiks eh, nogalēti un tad uh, izmestu jūrā, sadedzināti vai aprakti, nu, vai kaut kā citādi no tiem tiks eh, vaļā. Šis likums ir vienkārši nētisks PTO protesti tika ņemti vērā, mēs ļoti rūpīgi izpētījām viņu iebildes, bet to varēja atrisināt arī citādā manierē. Nu, es te varu piedāvāt vismaz trīs alternatīvas risinājumus, un šis te pieņemtais ir, nu, vissliktākais iespējamais. Tā tad varēja pilnībā aizliegt medības, varēja aizliegt tā tad šādu nētisku prakšu izmantošanu, vai varēja teikt, ka nedrīkst uh, izmantot uh, roņ, no roņiem iegūtus produktus, no tādiem roņiem iegūtus produktus, kas ir medīti komerciālos nolūkos. Un tad uh, tika aizliegts uh, meist atpakaļ jūrā šīs uh, piezvejas zīvis, tagad tam pašam it kā ir jānotiek ar roņiem, nu tas ir galīgi muļķīgi un aplām. Es domāju, tas ir kaut kā citādāk jāatrisina. Paldies! Tagad Nilsons lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ilgtspējīga jūras resursa apsaimniekošana, protams, ir ļoti svarīga arī Baltijas jūrā. Un ar eh, šo um, lēmumu pazudīs eh, tik svarīgs izņēmums. Jāsaka, ka Baltijas jūrā vairojas roņi, viņu skaits turpina pieaugt, tādēļ mums vajadzētu parūpēties par līdzsvaru ekosistēmā. Mēs vienmēr esam to atkārtojuši komitejā ka vajadzētu tā tad būt pret šo, šī izņēmuma svītrošanu. Ir ļoti grūti īstenībā pat atrast uh, medniekus, kas būtu ar mieru šos roņus nomedīt, lai saglabātu līdzsvaru dabā. Tas ir pakļauts tik šausmīgi gariem birokrātiskiem procesiem. Un, uh, piemēram, ir grūti atrast tādus labus profesionālus medniekus, jo, nu, mednieks, labs profesionāls mednieks, viņš vēlas arī medijumu saglabāt un izmantot savā labā. Uh, nevis atdot kaut kādām iestādēm. Nu, mēs varētu beig beigās nonākt tādā situācijā, kad vairs nebūs cilvēki, kas varēs tā normāli, kas pratīs medīt šos uh, roņus, nu, varētu varbūt izmantot uh, armijas ļaudis, lai roņus medīt. Nu, tas ir vienkārši neiedomājams, ārkārtīgi ļauns scenārijs. Uh, un e, tad varētu beigās būt tā, ka būs kaut kāda uzņēmuma Baltijas jūrā un uh, nedēļas nogalēs varēs šaut roņus uh, vispār bez jebkādu atļauju prasīšanas. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Seši kolēģi vēlas izteikties. Ja mums būs pietiekami daudz laika, tad viss no viņiem varēs runāt. Buculīnas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par PTO strīdu šķiršanas struktūru, kas 18. jūnijā pagājušajā gadā lēma uh, par to, ka inuitiem ir jāļauj uh, medīt uh, roņus, līdz ar to mums vajadzēja vienkārši ieviest šos grozījumus mūsu likumdošanā, lai ES likumdošana būtu saskaņā ar PTO normatīviem. Bet PTO neņēma vērā uh, roņu labturību arī inuitu kopienās, lai gan mēs likumdošanu pieņēmām tieši rūpējoties par dzīvnieku labturību. Uh, Un es gribētu teikt, ka šo izņēmumu varētu izmantot, lai turpinātu mērības lielos apmēros un uh, tirgotu roņ, no roņiem iegūtus izstrādājumus komerciālos nolūkos. Es esmu pret šī izņēmuma um, ieviešanu. Mums vajadzētu domāt par mehānismiem, kas atļautu saglabāt resursus, nevis tos noplicināt. Paldies! Paldies! Maricotis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ja Eiropas Savienība vēlas atstā, aizstāvēt un aizsargāt uz iznīkšanas robežas esošās sugas, te kaut kas ir jādara, bet roņu, no roņiem iegūtie produkti e, tiek iegūti šīs sugas medu, medijot un jāsaka, ka roņu skaits samazinās un uh, Inuīti turpina medīt roņus, bet ir arī citas problēmas šīs eh, me, medībām ir jānorisinās tradicionālā veidā. Mums, protams, ir jādomā arī par inuītu kopienas tālāko izdzīvošanu. Nedrīkst pieļaut komerciālas medības un jāmedī eh, dzīvnieki tādā veidā, lai viņi ciestu pēc iespējas mazāk. Uh, Mums ir jādomā par roņu aizsardzību visā pasaulē un tāpat jārada iespējas inuītu kopienai pastāvēt un dzīvot tālāk. Protams, roņi ir ļoti nozīmīgs iztikas un uztura avots un daļa no sanām tradīcijām. Paldies, Jakovits kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es no sākuma domāju, ka vajadzētu patiešām nošķirt tradicionālo inuītu tirzniecību mm, un tradicionālo mm, pamata iedzīvotāju dzīvesveidu, kas gadu gadiem, gadu tūkstošiem ir eh, medījuši roņus un tas viņiem nodrošina iztiku. Es domāju, ka šis ir jautājums, par ko mēs šovakar diskutējam, bet es gribētu būt arī e, solidārs ar inuītiem, bet varbūt pieskaršos kādai citai detaļai. Es esmu no Kro Horvātijas un es gribu pastāstīt, kādas problēmas ir Rietumbalkānos. Mēs redzam, ka tur uh, pazūd vairākas sūgas, piemēram, lācis, lūsis, vilks. Un mēs domājam, ka vajadzētu komisijai kaut ko darīt lietas labām vispār pievērsties šo sugu pazušanas fenomenam. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. É necessário enfatizar que os cidadãos portugueses. Šantaš kungs, paldies. Mums vajadzētu uzsvērt to, ka vairums Portugāles pilsoņu neatbalsta dažādu jūras zīdītāju medniecību. Uh, Un eh, tas, kas notiek Grenlandē, arī uh, sastopas ar lielu pretestību. Protams, mums ir cita attieksme pret roņiem. Portugālē ir kultūras, ir kopienas, kas ir atkarīgas, kuru izdzīvošana ir atkarīga no šīm medībām. Ja roņi tiek vedīti ilgtspējīgā veidā, es domāju, ka tas uh, varbūt nemaz nav tik slikti. Tā tad, uh, ja šie dzīvnieki tiek medīti tādā sociālā kontekstā, ja cilvēki m, mm, to ir darījuši gadsimtiem ilgi, ja tā ir kultūras tradīcija sastāvdaļa, nu tas ir uh, pilnīgi pretstatā, piemēram, tādai mērtiecīgai resursu noplicināšanai un komercmedībām. Uh, Es domāju, ka parlamentam un komisijai vajadzētu ļoti skaidri pilsoņiem demonstrēt šo milzīgo atšķirību. Paldies, paldies! Santoš kungs, Federlē kungs vēlas jums uzdot zilo, zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet? Esat gatavs atbildēt? Lūdzu, Federlē kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, kolēģi te ļoti kaismīgi runā, aizstāvot inuītus Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Grenlandē. Ir tādas arktiskās tradīcijas, un jāsaka, ka ledus turpina kūst, un cilvēki ir aizvien uh, medījuši tur. Eh, viņi ir medījuši roņus, un ko tad teiktu, piemēram, zvejnieki, ja vienā, vienā dienā viņiem aizliegtu zvejot, jo šajā reģionā bieži vien ir pārāk daudz roņu, ir stingri noteikumi, kas ir jāievēro, bet, ja, piemēram, eh, roņi ir nomedīti, tad tie ir jāsadedzina vai jā, jāaprūk zemē, un ja tas tagad pēkšņi tiks mainīts, nu kā mēs cilvēkiem to izskaidrosim? Paldies! Mikrofonu. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Paldies, saka Šantoš kungs. Manuprāt. Medības. Savvaļas dzīvnieku medības ir uh, jāatstāj pamatiedzīvotāju ziņā, ja patiešām no tā ir atkarīga viņu eksistence, ja viņiem nav piekļūst, nemaz tāds vienkārši piekļūst citiem resursiem. Protams, mēs te varam runāt par uh, vēsturiskajiem, geogrāfiskiem uh, apstākļiem un tā tālāk, bet tās jau ir citas diskusijas. Paldies! Paldies! Demes Hāmer kungs. Ja, het eh, Europese. Eh, Paldies! Jā, šim aizliegumam ir patiešām uh, gara vēsture. Uh, NVA partija Flandrijā atbalsta šo aizliegumu un jāsaka, ka šis aizliegums īstenībā bija atbilde uh, uz uh, sen jau. Uh, pilsoņu uzdoto jautājumu, kādēļ eh, tas eh, ir joprojām iespējams. Un, piemēram, Kanādā jau tagad divi miljoni roņi ir izglābti pateicoties šim aizliegumam. Jāsaka, ka tas, kas notiek Grenlandē, eh, tas ir svarīgs izņēmums, un mēs vēlamies, lai ES e likumdošana būtu saskaņā ar PTO normatīviem. Parlaments un komisija ir ņēmuši vērā PTO prasības un arī sākotnējo likumdošanu, tāpat kā vērā senās inuītu tradīcijas, un mūsu delegācija tātad rīt atbalstīs šo priekšlikumu. Paldies! Kompronātī kundze, paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikt, ka. Mani priecē arī komisijas piedalīšanās šajās debatēs, bet mums, protams, ir jārunā arī par uh, dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku labturību un PTO. Uh, noteikumiem. Tie, kas dzīvo kaut kur Igaunijā, Zviedrijā, uz mazītiņām, sāliņām vai tādā reģionā perifērā, kurā dzīvoju es, nu tur ir citi dzīves apstākļi un tradīcijas ir e, jau gadu tūkstošiem ilgas un cilvēki ir dzīvojuši saskaņā ar šīm senajām tradīcijām visu mūžu. Uh, un inuitiem tiek stāstīts, ka viņi ir ļoti maza kopiena, un tātad roņi arī ir, nu, tāds kā resurs, kas pieder visiem. Uh, Un kurš tad nosaka, kādas a, tradīcijas ir piederīgas kurai kopienai? Nu, vai to nosaka zinātnieki vai uh, muzeja darbinieki? Paldies tagad Vēles kungs komisijas vārdā. Thank you, thank you very much. Uh... Paldies, liels paldies priekšsēdētājs kundze un paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Es vēlētos jums vēlreiz pateikties par to, ka esat tik aktīvi iesaistījušies šajā procesā, tik konstruktīvi. Uh, Eh, tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, un tas lieliski atspoguļojās arī šo, šodienas diskusijās. Eh, aktualizētā regula ir izstrādāta ar mērķi, eh, lai šo vietējo tradicionālo kopienu ekonomiskā un iztikšana nu, netiktu kaut kādā veidā traucētu, jo tā ir bijusi viņa identitātes un kultūras daļa, un ir arī ienākumu daļa, kā to uzsvēra jau daudzi runātāji, un tas eh, nodrošina viņu iztiku kas attieca uz jūras resursu izņēmumu, tad tas vairs nav iekļauts eh, galīgajā priekšlikumā. Mēs esam ļoti rūpīgi izpētījuši katru priekšlikumu, ko esam saņēmuši, un e, šo izņēmumu nevarējām saglabāt, e, jo tad mēs nevarētu izvairīties no PTO sankcijām, jo joprojām nebūtu saskaņā ar PTO noteikumiem. Un es ir jārīkojas saskaņā ar PTO lēmumu. Uh, Liels paldies par šo te. Pri, eh, paldies par jūsu atbalstu regulas priekšlikumam. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad došu vārdu eh, referentam vēlreiz. Lūdzu. Paldies, kolēģi. Paldies, komisāra Vēla, par jūsu uh, komentāriem. Es saprotu, ka panāktā vienošanās. Uh, Eh, pilnībā neapmierina atsevišķas Baltijas un Ziemeļvalstis, bet eh, šī vienošanās ir vērtīga un jāpieņem, jo mēs esam noteikuši īpašas kritērijas inuītu izņēmumam un esam vienojušies par sesto pāntu par ziņošanu. Piekrīt Bensen kunga komentāriem. Es esmu pārliecināts, uh, Mm, ka pēc tam, kad tikos ar Grenlandes un Dānijas parlamentu pārstāvjiem, ar NVO, ar uh, Inuitu kopienu pārstāvjiem, tad uh, šī uh, eh, smēdības, ko veic Inuitu komitejas, neapdraud uh, roņu populāciju Un e, tas nenotiek e, pirmkārt komerciāli nolūku dēļ. Vispirms viņiem ir jāsagādā iztika savām ģimenēm un savām e, nelielajām kopienām. Viņi dzīvo ļoti pieticīgi, e, viņi tradicionāli to dara jau simtiem gadu, un viņi vienmēr ir respektējuši dzīvnieku labturību. Eh, kolēģi, mums ir ļoti saspringts darba grafiks, un bez labas sadarbības mēs nespētu panākt vienošanos, lai uh, dotu komisijai laiku sagā, sagatavot visus nepieciešamos tiesības aktus līdz oktobrim. Vēlreiz paldies un ar nepacietību gaidīšu balsojumu rīt. Paldies!